Pateicos priekšsēdē atvainojiet. Jautājums, kas ar mani notiek dažas minūtes apakaļ šeit ārpus, es izgāju un jau šorīt redzēju uh, kādu uh, afišu, kas, manuprāt, ir zaimīgi, tad kur ir krī, attēlots Kristus un arī kāla sieviete. Es prasīju, lai šis plakāts tiktu noņemts. Es atbildi nesaņēmu. Es pats uh, noņēmu šo plakātu, lai uh, to varētu nosūtīt atbildīgiem personām bet uh, drošībnieks mani, jo pret mani izturējās kā pret noziedznieku. Kas notiek šajā Eiropā? Mēs nevaram šeit izstādēji likt tādus zaimojošus uh, um, attēlus. Katoļi, kā es jūtas uh, aizskart, ja es vēlreiz redzēšu šo attēlu, tad man vēlreiz ir jānoņem būs uh, šīs attēls, jo mana reliģija to nepieņem, kā mēs varam respektēt visas citas reliģijas, bet nerespektējam. Un tagad, bet, ja tur būtu, piemēram, Muhameds ar kailu sievieti blakus, neviens neko neteiktu. Mēs nevaram vienkārši turpināt šādā veidā, un pret mani izturas kā pret noziedznieku. Es ļoti atvainojos priekšsēdētājs, ļoti atvainojos, vienkārši gribēju to norādīt, jo mani gaida ārā drošībnieki. Jums ir viena minūte laika runājot par reglamentu, un jau pēc īsa brīža bija skaidrs, ko jūs vēlaties. Man ir priekšlikums, ja jūs jutatie, jūtāties aizskarts, tad lūdzu uzrunājiet kvestorus Eiropas parlamentā, ja